Laurenciju Rebega ir atstājis e NF, ir e NL, e NF grupu un šobrīd ir pie grupām nepiedarošs deputāts. Un Mirandas kundze ar 2. mārtu ir